Buenas tardes. Esiet eh, sveicināti, dāmas un kungi, kolēģi. Nākamais darbkārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojums eh, par Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvas īstenošanu balstoties uz 11. panta 4. punktu Eiropas Savienības līgumā. Un es gribētu sveikt E, mūsu e, vidū mana reģiona Kastiļas Lamančas žurnālistu grupu, kuri apmeklē e, Eiropas Savienības institūcijas šajās dienās. Un tagad mēs dosim vārdu debats uzsākot Lopesam Garrido kungam, kurš izteiksies padoms vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties Eiropas parlamentam un par iespēju piedalīties šajās debatēs, kas, manuprāt, ir viens no visbūtiskākajiem eh, jautājumiem, raugoties no demokrātijas un attīstības viedokļa Eiropas Savienībā un eiropeisma jautājumiem vispār kas ir iekļauti šajā tik ļoti būtiskajā tekstā, kas ir uzsācis jaunu etapu Eiropā. Un kā jūs to pilnīgi dabīgi zināt, tas ir tēmats pār pilsonisko iniciatīvu, par iespēju, lai vismaz viens miljonus Eiropas pilsoņu no vairākām dalībvalstīm varētu nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu. Likumdošanas iniciatīvu, kas tiek iesniegta komisijai, e, kas ir tas Eiropas Savienības e, e, orgāns, tā struktūra, kurai piemīt likumdošanas iniciatīva. Pilsoņu iniciatīva ir ļoti skaidra padomas prezidentūras prioritātē. Jo mēs uzskatām, ka tā ir Eiropas prioritāte. Un kad viena valsts ir Eiropas padomes prezidējošā valsts, E, tad ir jātīsta šajā prezidentūrā ne tikai savi mērķi un savas prioritātes kā valstī, bet tai ir jāvirzās tālāk, tai ir jāspēj atspoguļot Eiropas uh, Eh, prioritā, prioritātes un eh, tās tiesības, eh, kas tiek piešķirtas 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, tas ir ļoti būtisks Eiropas mērķis, un tāpēc tas ietilpst Spānijas prezidentūras prioritāšu skaitā. Tā ir ne tikai Spānijas prioritāte, bet visas Eiropas prioritāte. Pilsoņi gaida, atti, sagaida, ka Maksimāli ātrā laikā attīstās Lisabonas līgums. Pēc astoņiem neskaidrību gadiem mums šis laiks ir jāatgūst un mums ir jāsniedz uh, atbilde pēc būtības mūsu pilsoņiem, kuri vēlas dalību, tas nozīmē panākt līdzsvaru starp šo Eiropu, kas ir veidojusies um, 20. gadsimtā galvenokārt no augšas uz leju un tādu Eiropu, kas tiek veidot no lejas uz augšu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka pilsoniskā iniciatīva, ka tai ir jāstājas, eh, jāuzsāk eh, un jādod iespēju maksimāli drīzā laikā, jo tā ir Eiropas eh, valdību un Eiropas parlamenta grība lai varētu piešķirt balsi, dalības iespēju Eiropas pilsoņiem Eiropas Savienības dzīvē. Un papildus, lai arī varētu eh, atbrīvoties no eh, tā, kas diemžēl vēl ir palicis spēkā Eiropas Savienībā, ka politiskās debatas ir galvenokārt nacionālas. Šeit Briselē, Eiropas parlamentā notiek Eiropas debates, bet katrā no dalībvalstīm notiek nacionālās debates, tās predominē un nevis dominē Eiropas debates. Pilsoņu iniciatīva ir lielisks mehānisms, lai varētu panākt no pilsoniskās sabiedrības puses autentiskas Eiropas debates. Tās iniciatīvas uh, E, kas nāk no dažādu Eiropas valstu pilsoņiem, lai varētu izraisīt pilntiesīgas Eiropas līmeņa debatas un nevis tikai nacionāls debatas. Tāpēc, priekšsēdētāji, mēs pilsonisko iniciatīvu esam ierindojuši kā prioritāti. Mēs vēlamies, lai, sakot ar to brīdi, kad komisija nāk klājā ar savu regulas projektu, un e, šajā sakarā es gribu pateikties komisijai, Eh, priekšsēdētājiem Barosu un vicepriekšsēdētājiem eh, Serfovičam par to interesi, kādu tie ir izrādījuši attiecībā pret šo darbu programmu un vēlamies pateikties. Eh, tūlīt arī uzstāsies Šefoviča kungs par tekstu, lai līdz šī pusgada beigām mēs varam uzsākt pasākumu, kuru, es domāju, esam pārliecināts, no mums sagaida visi Eiropas pilsoņi kas skar ļoti nozīmīgus aspektus, atsevišķus tehniskākus, atsevišķus politiskākus, un pēc neformālās ministru tikšanās eh, Lagranhā, eh, kā jau eh, Šefkovičs kungs to atceras, Eh, kurā piedalījās Valstrēmas kundze, jo jaunā komisija vēl nebija stājusies amatā, un pēc tam, eh, pēc tikšanās, kas notika Madridē, kad jau stājās amatā jaunā komisija, un šodien Eiropas parlamentā, mēs eh, redzam šo interesi virzīt pilsonisko iniciatīvu. Un Deputāti, dāmas un kungi, es jūs lūdzu ar maksimālu interesētību interesēties pret šo jautājumu, pret jautājumu, kas, manuprāt, ir ar vispārīgu konsensu savos dažādajos uh, aspektos ņemot vērā daudzās diskusijas, kas ir notikušas gan padomē, gan parlamentā, gan komisijā. E, arī šis jautājums tika skatīts AFCO komitejā, un mūsuprāt šis ir viens no visaizraujošākajiem elementiem jaunajā etapā mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! E, paldies, Lopes Garido kungs! Un nākošais runātājs komisijas vārdā ir komisijas vicepriekšsēdētājs komisārs Šefkovičs kungs. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos no visas sirds pateikties Eiropas parlamentam par to, ka šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs temats un es personīgi vēlējos pateikties manam draugam Diego un visai Spānijas prezidentūrai tādēļ, ka šis jautājums joprojām saglabā savas prioritārās pozīcijas Spānijas prezidentūras darba kārtā. Mēs noteikti vēlamies mainīt tās metodas, ar kurām tiek pieņemti politiskie lēmumi Eiropas Savienībā. Eiropas konstrukcija galvenā arhitektūra ir pārstāvjošā demokrātija, un tas ir arī atrunāts Lisabonas līgumā, kur ir ļoti eh, skaidri arī nosacīts, ka Eiropas parlamenta pilnvaras ir paplašināts un arī nacionālajie parlamenti vairāk tiks iesaistīti likumdošanas procesā. Protams, mums ir jāiesaist arī pilsoņi šajā demokrātijā, kas uh, atvieglo līdzdalību. Protams, eh, viens princips neizslēdz otru. Es domāju, ka abi šie elementi, gan iesaistošā, gan pārstāvošā demokrātija, abi šie principi pastiprina viens otru un palīdz mums izveidot eh, tādu reālu Eiropas politisko un sabiedrisko zonu mums vajadzētu arī uzsvērt, eh, cik nozīmīga Eiropas pilsoņiem ir Eiropas pilsonība. Kā jau Diego teica, es esmu pārliecināts, ka tas uh, palīdzēs izveidot spēcīgāku, labāku sadarbību Eiropas Savienībā visā tās teritorijās, un temati, ko mēs apspriežam šeit, ir jāiekļauj uh, daudzākos līmeņos. Tātad tie nav jāapspriež tikai šeit, bet arī dalību valstīs. Uh, Komisija ir ārkārtīgi pateicīga Eiropas parlamentam par paveikto darbu. Jūs uh, jau ieguldījāt uh, daudz artavu, veidojot šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pagājušā gada 7. maijā arī tika pieņemtas nozīmīgas uh, vadlīnijas, kādā veidā mums šī iniciatīva būtu jāsagatavo. Tas nav nekāds noslēpums, ka Sagatavojot tik nopietnas likumdošanas priekšlikumus, Eiropas komisija vēlas iesaistīt Eiropas sabiedrību pēc iespējas plašākās diskusijās. Tādēļ bija arī debates, kas ir balstīts uz zaļo grāmatu, kas dienas gaismu ieraudzīja pagājušā gada decembrī. Mēs bijām patiešām ļoti patīkami pārsteigti, ņemot vērā to, cik daudz reakciju mēs saņēmām, vairāk nekā 300 reakciju no dažādu uh, pilsoņu organizācijām un pat nacionālajiem parlamentiem. Mēs veicām šo atbilžu izvērtējumu, noslēdzām konsultāciju procesu un eh, bija debates Briselē, kurās piedalījās vairāk par 150 ieinteresētajām eh, pusēm, tajā skaitā arī godātie Eiropas parlamenta deputāti. Uh, Uh, lai apkopotu šajās debatēs pateikto, es varu teikt, ka tur tika izteikts ļoti daudz uh, vērtīgu, saistošu atziņu, patiesības graudu. Kāda ir galvenie secinājumi? Pilsoņi patiešām vēlas redzēt šo iniciatīvu, lai tā pēc iespējas ātrāk tiktu realizēta, bet tai ir jābūt pēc iespējas draudzīgākai lietotājiem. Tai ir jābūt vienkāršai, racionālai, loģiskai un pieejamai pilnīgi visiem. Jūs man noteikti piekritīsiet, šie ļoti skaidri un nozīmīgi parametri, kas varētu palīdzēt sagatavot likumdošanu tieši tādā veidā. Tikai šie parametri garantēs to, ka pilsoņi izmantos instrumentu, lai uzlabotu saziņu ar Eiropas Savienības institūcijām tādām kā komisiju un parlamentu. Apkopojot konsultāciju rezultātus un iepazīstoties ar tiem priekšlikumiem, kas skanēja no Eiropas parlamenta puses, komisija tagad strādā pie priekšlikuma noslēgšanas. Es uh, ceru, ka kolēģija pieņēmis tos priekšlikumus, pie kuriem strādājam 31. martā. Es var uzreiz pateikt, ka uh, bez Spānijas prezidentūras uh, spēcīgā atbalsta, ko tā mums sniedza, mums šis darbs nekad neizdotos. Mēs to nevarētu paveikt tik ātri. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra ir apņēmības pilna bīdīt uz priekšu šo iniciatīvu sasniegt progresu. Uh, jau uh, prezidentūras laikā. Tā tad es vēlējos pateikties par prezidentūras konstruktīvo pieeju, pateicības vārdi ir jāsaka arī padomēji un parlamentam. Jau pirms Lisabonas līguma pirmās gadskārtas mūsu rokās būs ļoti vērtīgs instruments. Paldies! Senjor Šefkovičs. Paldies, eh, Šefkovičs kungs, un tagad mēs pārējām pie runātājiem, kur uzstāsies grupu eh, vārdā, un vispirms uz divām minūtēm kolēģis Iņigo Demendes lūdzu tev eh, Vigo tiek dots vārds. Paldies priekšsēdētāji. Šajā pašā zālē pirms gandrīz vai septiņiem gadiem, kad eh, beidzās konstitucionālais konvents, kad Eiropas deputāti un nacionāli valstu deputāti nonācām pie priekšlikuma Eh, kuru mēs pieņemam un atcerēsimies eh, Jürgenu Maieru, kurš sacīja, ka, eh, ka tā ir pilsoniskā iniciatīva, kas ir atrodama līgumos. Tās bija piemērs par dalības demokrātijai, kā jau to norādīja Šefkovičs kungs un Eiropas demokrātija. Uh, Eh, iniciatīvas jautājumi, tie ir Eiropas jautājumi, nevis eh, vietēji jautājumi. Šie ir jautājumi, kas jārisina Eiropas līmenī. Šefkoviča eh, kungs, kurš gatavo priekšlikumu, nesacīja, kāda būs šī priekšlikuma būtība, bet es gribētu savas grupas vārdā Šefkoviča kungs lūgt, lai vismaz būtu iekļautas trīs idejas. Pirmkārt, lai šī doma būtu lai priekšlikums būtu skaidrs un vienkāršs, bet lai tas būtu kaut kas, kas ir saprotams cilvēkiem, lai cilvēki varētu piedalīties, lai viņiem nebūtu šajā sakarā jāiegūt universitātes grāts. Otrkārt, lai te, ņemtu vērā sadarbības starp Eiropas un nacionālajām iestādēm. Jo, manuprāt, šeit ir nacionālajiem lēmējstādēm piešķiram svarīgu lomu. Un treškārt, lai no parlamentu un komisijas puses e, tiktu sniegts skaidrojums tam, kā var izmantot šo likumdošanas iniciatīvu, lai izvairītos no dažādām frustrācijām. Piemērs, internetā es redzēju, jau ir sākts vākt parakstus, lai ar tautas iniciatīvas palīdzību varētu mainīt Eiropas parlamenta sociālās mītnes un būtu viena. Tas, diemžēl, nav iespējams. Ir jāzina princips, tas ir norādīts līgumos ietvaros, un tas nevar būt par priekšmetu tautas iniciatīvai. Tāpēc eh, no komisijas puses un no parlamenta puses ir nepieciešams skaidrojums, bet šī iniciatīva ir tāda, ko atbalsta tautas partija, un es domāju, ka tas eh, palīdzēs celt piederības sajūtu Eiropas eh, Savienībai. Paldies! Paldies! Paldies, Mendes Devīgo kungs un nākošais runātājs uz divām minūtēm no sociālistu demokrātu grupas Haurīgiri Atondo. Paldies, priekšsēdētāji, ar lielu prieku es uzklausīju Šefkoviča kunga ko, eh, sacīto. Zinot, ka 30. 1. Eh, martā komisija apstiprinās šo eh, regulas projektu. Manuprāt, ir Attiecīgi šajā brīdī apsveikt Spānijas prezidentūru un Šefkoviča kungu par impulsu, kas ir piešķirt šai iniciatīvai un Un sadarbībā starp abām institūcijām parlamentā var nonākt ļoti interesants priekšlikums, tāpēc, ka tas stiprina parlamenta leģitimitāti. Jo pilsonis var tādā veidā, tiešā veidā nonākt pie parlamenta, nevienmēr caur politiskām partijām, bet veidojot eh, likuma eh, projektu. Un tā ir iespēja stiprināt eh, leģitimitāti, stiprināt pilsonību, kas ir pats eh, sākums Eiropas projektam. Eh, no Maastrichtas līdz šim līgumam pilsonis ir galvenā persona. Un treškārt vēlos sacīt, ka tas ļoti lielā mērā veicina e, saikni starp institūcijām un pilsoņiem. Kaut kas, ko mēs vienmēr pie, mēģinām, bet nekad mums neizdodas sasniegt. Tādā veidā pilsonis varētu e, būt daudz tuvāks Eiropas institūcijiem. Un tāpēc es gribētu te izteikt dažas e, rekomendācijas, kas ļoti lielā mērā saskana ar tikko e, Menendes de Vigo kungu kunga paustajām. Es gribētu, lai šis būtu teksts, kas būtu pirmkārt eh, elastīgs, kas dotu tiesības izmantot šīs tiesības, kas dotu tiesības eh, iedzīvotājiem eh, Eh, eh, norādu, eh, nevienmēr norādot, cik valstīs ar cik parakstiem ar kādām sistēmām. Lūdzu, esiet elastīgi, nodrošinot pieju, bet arī padarīsim to skaidru un nekaitinā, neka, neradīsim veltīgas cerības vai nepareizas cerības jānorāda, vai šis, šī iniciatīva ir īstenojama vai nav īstenojama lai mēs vienkārši neradītu nekādas vilšanās. Tāpēc, lai projekts būtu elastīgs un skaidrs, un par pašu projektu apsveicu jums paldies, Hauregi kungs un tālāk Aldē grupas vārdā Anneli Jetenmaki uz divām minūtēm. Kansalaisaloite on tärkeä. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pilsoņu iniciatīvu patiešām ir nozīmīga reforma, kas ir dzimusi pateicoties Lisabonas līgumam. Tas eh, noteikti paaugstinās to ietekmi, ko pilsoņi var radīt mūsu lēmumiem. Protams, tas ir tikai mazs solīts uz priekšu. Un, e, protams, nav viegli savākt vienu miljonu parakstu, bet ja jūs savācat vienu miljonu parakstu, jūs varat palūkt kaut, e, Eiropas komisijai kaut ko darīt, un tad komisija savā viedumā lemj, vai sekot šiem priekšlikumiem vai nē. Es ceru, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva gūs panākums. Un Es domāju, ka pateicoties šai iniciatīvai, mēs varētu noteikti spērt liels soļus uz priekšu. Ja mēs radām uh, ietvaru pilsoņu iniciatīvai, ir jāparūpējas par to, lai procedūra būtu pietiekami pārredzama, vienkārša, lai noteikumi būtu saskaņoti un cilvēkiem viegli uztverami. Uh, Mēs nekādā gadījumā nevēlamies uh, radīt cilvēkiem nepareizas uh, cerības, nepamatotas cerības un uh, uh, radīt pārpratumus. Es domāju, ka eksāmena pārskatīšanas procedūra ir patiešām uh, princips, ar ko būtu vērts rūpīgi iepazīties, jo te ir noteikti tādi ļoti vērtīgi aspekti, būtiskas atziņas. Un Es neesmu pārliecināta, vai vajadzētu to visu it kā paredzēt neveiksmēji tik agrā līmenī, tik agrā posmā. Tāpat uzskatu, ka ceturtai daļai no dalību valstu vajadzētu būt tādam kā slieksnim, lai šī iniciatīva patiešām būtu dzīvot spējīga. Nevajadzētu uh, spraus sprunguļus šīs iniciatīvas riteņos. Mums ir nepieciešams skaidrs, pārredzams dokuments, un es ceru, ka būs ļoti daudz pilsoņu iniciatīvu, un komisija tās ņems vērā. Paldies! Tagad uh, Hefnera kungs uz trim minūtēm lūdzu sirsnīgs paldies! Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgais eh, Ševčovičs kungs, Garīgo kungs, es domāju, mums patiešām ir izcils iespējas Tās ir brīnišķīgas iespējas Eiropas Savienībai. Kopīgā Eiropa, kas sākās ar līgumiem starp valstīm, tātad tas bija ļoti klasisks ārpolitikas instruments, un pilsoņiem tur eh, nebija diezgan liela teikšana. Viņi bija vairāk skatītāju lomās. Tagad mēs vēlamies īstenot pilsoņu Eiropu. Šis ir pirmais instruments, ar kura palīdzību Eiropas pilsoņi var tikt iesaistīti visās lēmumu pieņemšanas procedūrās. Es ceru, ka visi apzinās, jāapzinās, cik liels ir šīs iespējas, lai varētu pamazām attīstīt šādu atklātību, lai varētu demonstrēt, ko mēs šeit īsti darām. Tas ir nepieciešams Francijā, Itālijā, Portugālē, Vācijā, par to tiek neskaitāms reizes diskutēts. Bet mēs parasti diskutējam atsevišķi, katrs pašmājās, un pilsoņi nepiedalās tādās visēropas, paneiropas diskusijās. Es domāju, ka pilsoņu iniciatīva būtu nozīmīgs eh, ceļakmens šajā ceļā vaļā. Mums vajadzētu palīdzēt izskaust nepatiku pret institūcijām un vajadzētu izgaisināt eh, tādu viedokli, ka pilsoņiem it kā nebūtu ko meklēt Briselē. Viņi varēs saprast, ka arī viņu balss tiek uzklausīt, ka viņiem ir ko teikt šajā kontekstā vai tie, tas vainagosās ar panākumiem vai uh, cietīs neveiksmi, par to mēs vēl nevaram spriest. Šādas prognozes ir pāragras. Ševčovika kungs, es saprotu, ka jūs šodien vēl mūs nevarējāt iepazīt ar konkrētām detaļām, jo lēmums vēl nav pieņemts, bet varbūt mēs kopīgi varam uh, apspriesties par atsevišķām detaļām. Viena no tām man šķiet būtiska it sevišķi. Tā tad. Uh, iniciatīvas veiksmi ir atkarīga no tā, vai komisijas priekšlikums, par kuru mēs vēlāk lemsim, būs eh, papildināts ne tikai ar noteikumiem un ierobežojumiem, kas pilsoņiem būs jāievēro. Nē, tur ir jābūt arī vīzijai, kā komisija strādā pie nopietni uztverams pilsoņu iniciatīvas, jo tā būtu milzīga vilšanās, ja, piemēram, miljons pilsoņu parakstītu šādu iniciatīvu un beigās tas viss vienkārši pazustu papīra kurvī. Ir nepieciešamas trīs pakāpes, lai varētu veikt izvērtējumu tā tad, vai šie paraksti ir tikuši savāk likumīgā veidā. Otrām kārtām, vai e, šis jautājums ir Eiropas Savienības kompetencija, vai tas nepārkāpja e, spēkā esošo likumdošanu. Trešām kārtām e, rūpīga satura pārbaude, un šai pārbaudē ir jāpiedalās arī pilsoņiem, lai viņi pašā, paši savām acīm var pārliecināties, kas šeit īsti notiek, nevis lai viņiem kaut kādi, te, piemēram, lēmumi tiek uzspiest un pēc pēkšņi viņi saņem vēstuli un īsti nezin, kas ir noticis. Es vēlējos pateikt, ka viena trešdaļa uh, dalību valstu ir pārāk augsts slieksnis, parlaments runāja par vienu ceturdaļu, un mums vajadzētu šo noteikumu aplūkot uh, saskaņā ar citiem noteikumiem. Mums bija arī sarunas par to, ka vajadzētu arī eh, spriest, cik liela ir katra dalībvalsts, jo ir taču liela atšķirība, vai tā ir liela valsts vai maza valsts. Es redzu, ka kolēģi ir gatavi diskutēt par šo priekšlikumu, ņemot vērā to, ka nav daudz laika palicis. Es par citiem punktiem vairs nevaru runāt. Runātājs tiek pārtraukts. Eh, demokrātijā mums ir jāsadarbojas vienam ar otru. Paldies tagad konservatīvo un reformistu grupas vārdā vienu minūtu Kamalkungam. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies komisāra kungs. Es zinu, ka mums visiem vajadzētu atzinīgi vērtēt tādas iniciatīvas, kas, eh, nu, uh, visas pilnvaras nepiešķir tikai valdībām un Eiropas Savienībai, bet eh, sniedz arī instrumentus pilsoņiem, jo mēs esam pilsoņu savienība. Un es vēlējos teikt, ka ir nepieciešams vairāk uh, elastības. Mums vajadzētu šo iniciatīvu padarīt vienkāršāku. Ja pilsoņi vēlas uzdot kādu jautājumu, nu tad arī mums ir jāatskaitās, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam pieņēmuši. Tā tam ir jānotiek. Ja mēs kaut ko esam pieņēmuši, tad mums vajadzētu uz to arī reaģēt. Sadrunāsimies ar pilsoņiem, veidosim dialogu. Un jārunā arī par caurskatāmību, jo jebkuram cilvēkam, individam būtu grūti savākt šādu uh, lielu parakstu skaitu. Tādēļ tur varētu iesaistīties arī dažādas organizācijas, un tas visu procedūru varētu apgrūtināt, bet šīm organizācijām ir nepieciešams arī finansējums, lai šādas iniciatīvas varētu īstenot. Ir jāiesaista pilsoniskās sabiedrības un NVO. Lielas paldies! Eh, eh, paldies! Tagad GUE NGL grupas vārdā Sondergārda kungs vienu minūtu lūdzu. Tak, formen. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropas pilsoņu iniciatīvas, protams, augs. Zemā līdzdalība uh, vēlēšanās ir diezgan raksturīgs elements. Ja iniciatīvas tiek interpretētas kā kaut kas, kas ir uh, rezervēts dažām personām tikai, tad, nu, eh, tas īsti labi nebūs. Tāpēc nevajadzētu, lai noteikumi būtu pārlieku stingri. Vajadzētu, lai vispirms būtu visas Eiropas interese, lai būtu viens miljons parakstu, kas tiek savāks nelielā valstu skaitā. Eiropas parlaments iespējams varētu uz to skatīties ļoti nopietni. Te mēs varam lemt, ka Katru reizi, kad tiek piemērota šī Eiropas iniciatīva, mēs apņemamies uzsākt šeit parlamentā debates, debates, kas eventuāli varētu novest pie atzinuma par iniciatīvu. Tādā veidā mēs nopietni attieksimies pret mūsu līdzpilsoņu darbību. Un es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie šāda risinājuma, veicot izmaiņas regulā šai sakarā. Paldies! Paldies, un visbeidzot Vanekes kungs, kurš eh, runās pie grupām nepiedarošu vārdā. Paldies, es eh, patiešām domāju, ka mēs eh, varēsim kaut ko panākt ar šo iniciatīvu, bet mums ir nepieciešama pieredze. Piemēram, Nīderlandē un Francijā tika rīkot referendumu, arī Īrijā tika rīkot referendumu, un mēs zinām, kā pilsoņi vērtē šo Eiropas Savienību, kā viņi vērtē šo institūciju. Mums ir jāpadomā eh, ka šī iniciatīva mēģina ar tādiem viegliem instrumentiem atrisināt milzīgas problēmas. P Protams, ir jābūt uh, arī pilnvarām cilvēkiem, ir jātiek uzklausītiem, mums ir jāpadomā, ka dažādās procedūras un noteikumi ir pārāk sarežģīti, cilvēki tos neizpratīs. Ja mēs pieņemam politiskos lēmumus, tie tiek pieņemti joprojām eirokrātiskā un birokrātiskā veidā. Kas Eiropas Savienībā ir nepieciešams? Ir nepieciešama referenduma organizēšana un to rezultātiem ir jābūt saistošiem. Ja mēs runājam par Turcijas iestāju Eiropas Eiropas Savienībā. Arī par šo lēmumu ir eh, jābūt tautas nobalsošanai, bet eh, savādāk, ja mēs pilsoņiem nekādu varu nedosim, tad tā būs tikai tāda kastrēta karikatūra. Paldies, un tagad Kasīnī kungs. Paldies, un tagad eh, mēs esam beiguši uzklausīt runātājs grupu vārdā, un tagad runās tie, kuri vēlas izteikties paši savā vārdā. Um, Kasīnī kungs no Konstitucionālietu komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties eh, Rio un Ševroviča kungam, kuri Eh, runāja par pilsonisko iniciatīvu, kas ļauj krietni tuvināt Eiropas iedzīvotājus Eiropas projektam. Viens no ļoti būtiskiem pārmetumiem ir tas, ka eh, struktūras nav pietiekami demokrātiskas. Lisabonas līgums mēģina šos trūkumus mazināt, eh, un tā, daudzos veidos tai skaitā to, dodot iespēju pilsoņiem sagatavot likumdošanas nākt ar, klajā ar iniciatīvu likumdošanas priekšlikumiem. E, tāpat ir jābūt juridiskiem e, nosacījumiem. E, tas nav lūgumraksts, ko iesniedz kāds pilsonis un lai viss noritētu labi, ir nepieciešami noteikumi, kas dod iespējas organizēt debatas un kas eh, dod iespēju paust pārbaudāmu tautas konsensu. Taču Lisbonas līguma 11. pants pārēdz simbolisku nozīmi eh, šī demokrātijas deficīta likvidācijā. Eh, kas ir jāizteno ar E, Eiropas e, e, pilsoņu iesaistīšanos, bet nedrīkstētu to uzskatīt par vienkāršu aritmētisku summu no dažādām valstīm, tāpēc ir jāparedz ļoti precīzi noteikumi. Pirmkārt, temats, kā jau tika pausts, tam ir jābūt eiropeiskam, otrkārt, tas ir pārakstu sadalījums pa dalībvalstīm ar noteiktu E, procentu skaitu atkarībā no vēlētāju skaita valstīs. Es domāju, ka tas dos iespēju uzklausīt Eiro, eh, gan franču, gan spāņu pilsoņu, eh, gan visu Eiropas pilsoņu balsi. Paldies, Kazīnī kungs, un tagad Zīta Gurmai. Paldies, komisāri, eh, padomas pārstāvi, priekšsēdētāji. Pilsoņu iniciatīva ir viens no būtiskākajiem jauninājumiem Lisabonas līgumā. Un šis jaunais rīks ir pareizi jāizmanto, lai to pilnībā varētu izmantot un nodrošināt stabilitāti. Ir jāskata konkrētas prasības un nopietnas. Es gribētu eh, pieminēt tikai divas, zinot, ka ir vairākas. Eh, parakstu ir jādod iespēja tikt pārbaudītiem. E, tas var izraisīt nopietnas problēmas, jo attiecīgā likumdošana ir atšķirīga. Mūsu dalībvalstīs ir jāatrod optimāls risinājums starp parak, e, konkrētiem un Eiropas Savienības risinājumiem. Tāpat ir jāskata pilnīgi visi aspekti, lai atrastu vislabāko veidu. Ja Eh, vai ir eh, jāierobežo kādi temati, vai ir jādod pilnīgi izteiksmes brīvība. Un es gribētu šajā sakarā pateikties eh, komisāram Šefkovičam, Spānijas prezidentūram, un par to, ka tiks skatīti skatīt šie jautājumi, un es gribētu zināt, kāds būs tikšanās rezultāts, kā komisija uh, nodrošinās pārbaudi un iniciatīvas eh, pieņemamību un ir skaidri jānorāda, kāda būs pieejas. Eh, tik tiešām ticu, ka mēs eh, Eh, dosim iespēju Eiropas pilsoņiem būt pārstāvētiem un paust savu valsti, un ka tas ir ļoti nozīmīgs veistījums uz visiem. Un Spānijas prezidentūra, manuprāt, ir ļoti, eh, veikusi ļoti labu darbu šajā sakarā. Paldies, Gurmai Gonzer, uz pusotru minūti. Eh, parlamenta vicepriekšsēdētāja Dajana Valisa. Paldies, priekšsēdētāja komisijas pārstāvja komisāra kungs. Šis ir instruments, kas ir ar ļoti lielu potenciālu un kas varētu būt nozīmīgs demokrātisks signāls Eiropai. Mana valsts, Eiropa, ja jūs vēlaties nāk klāja ar likumdošanas iniciatīvu, jums ir jāatrod parlamenta deputāts un tālāk eh, jums ir jāuzvar gadējā loterijā, ja es to varu tā nosaukt, lai gūtu šādu iespēju e, paust likumdošanu. Tāpēc es domāju, ka šis rīks ir ļoti nozīmīgs un tas dara mani lepni, taču tam ir jābūt lietotājiem draudzīgam, pieejamam un ticamam. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt saprātīgs stingriem e, par to, lai tas attiektos uz Eiropas Savienības e, kompetenci. Mums ir jādod iespēja e, izpildīt tehniskās prasības, un parlamentāriešiem ir jābūt gataviem rīkoties kopā ar iniciatīvas iniciatoriem, Eh, tas nenozīmē aps, eh, mazināt mūsu tiesības, bet eh, tas nozīmē, ka mēs varam pastiept roka pilsoņiem, lai tie varētu nodot savu vēstījumu komisijai. Mēs varam sniegt savu palīdzību un tādā veidā mēs varam veidot patiesu Eiropas demokrātiju. Paldies, Valis Kundze! Un vēl nākamais runātājs parlamenta viceprezidents priekšsēdētāja Izabela Dirāna. Paldies! Priekšsēdētāja kolēģis Afners jau pieminēja dažus nosacījumus un elementus, lai šī iniciatīva būtu, kā tika sacīts, ticama, īstenojama. Uh, Un es gribētu pieminēt atsevišķus ekonomikas un sociālās dzīves aspektus, kas būtu ļoti nozīmīgi, un e, pasvītrot to, ka dalības demokrātija e, darbojas tad, kad ik viens ir savā lomā ievēlētie no vienas puses parlaments padomu, bet arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un neorganizētās sabiedrības daļa, e, kam šī iniciatīva ir iespēja. Un šajā sakarā, komisāri, es gribētu e, lūgt, e, vai 11. norādīt, ka 11. 11. pants paredz iespēju organizēt dialogu ar pilsonisko sabiedrību un gribētu zināt, ko jūs esat iecerējuši kā iniciatīvu šī sociālā dialoga sakarā. Vai jūs esat paredzējis padarīt dialogu ar pilsonisko sabiedrību papildus pilsoniskai iniciatīvai, kas ir ļoti noderīga, vai jūs esat paredzējuši organizēt struktūrālā veidā šo dialogu ar pilsonisko sabiedrību? Paldies, Dirāna kundze, un nākošais runātājs runātājs uz vienu minūti Vandālens. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Lisabonas līgums ir stājies spēkā un tagad pilsoņi var uzņemties iniciatīvu. Tas noteikti ir ieguvums, jo Eiropas pilsoņi joprojām ir pārāk attālināti no Eiropas Savienības un viņi netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Pilsoņu iniciatīva ir laba iespēja, lai Eiropas Savienība pietuvinātu pilsoņiem. Priekšsēdētāji, kungs, es domāju, mums uzmanīgi ir jāpievērš pilsoņu iniciatīvai. Kolēģis runāja par to, ka svētdienu vajadzētu ieviest kā brīvdienu un dienu, kas tiek veltīta ģimenei. Uh, es varu to atbalstīt un es strādāšu kopīgi ar kolēģi, lai savāktu pēc iespējas vairāk parakstu Nīderlandē. Šī ir atbalsta vērta iniciatīva un tādā veidā mēs varētu saprast, kas pilsoņiem ir pats būtiskākais. Es vēlos, lai parlaments un komisija raidītu pareizos signālus. Eiropa ir domāta pilsoņiem, nevis pilsoņa Eiropai. Paldies! Gracias, senor Van Dalen. Paldies, Van Dalen kungs, un uz pusotru minūti Kolārskā Bobinskā. Eh, panie prezidencie, zwiększona dzięki traktat. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Lisabonas līgums eh, palielina Eiropas parlamenta pilnvaras. Un Tagad tiks ieviesta arī pilsoņu iniciatīva. Tie ir nozīmīgi soļi Eiropas Savienības integrācijā un attīstībā, bet, lai šī iniciatīva vainagotos ar panākumiem, tai ir jābalstās uz procedūrām, kas veicinātu, nevis kavētu demokrātisko raksturu. Tādēļ Eiropas parlamentam šeit būtu jāspēlē patiešām liela loma. Iepriekšējā sasaukuma laikā tika balsots par to, kas notiktu, ja pilsoņu iniciatīvas uh, komisija uh, atmest atpakaļ. Tādēļ Eiropas parlamentam ir jābūt patiešām uh, proaktīvam un um, ir jāveic uh, ietekmes izvērtējums, jāveic uh, īstenojamības izvērtējums, un Eiropas parlaments ir vienīgā tieši vēlēta Eiropas Savienības institūcija. Mēs vēlamies uh, nopietni uztvert cilvēku rūpes un uzklausīt viņu viedokļus. Ja komisija šo iniciatīvu noraidīs, tad, protams, cilvēki varētu būt sašutuši jebkura organizācija, nevalstiska organizācija, kas vadīs šādu iniciatīvu, tai ir skaidri un gaiši jāpasaka, kāda loma būs šai iniciatīvai un kāda ir lietas būtība, ja pie, pat tā nebūs likumdošanas procedūras ietvaros izteikt iniciatīva. Es domāju, ja būs pārāk daudz atšķirību, tad šīs iniciatīvas nevarēs atbalstīt uz vienu minūti. Flašikaus kundze, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, ministra kungs. Es domāju, ka šī ir patiešām laba iniciatīva, tas ir kā stūrakmens demokrātijas arhitektūrā un eh, atļaus progresēt demokrātiskiem principiem. Priekšsēdētāji kungs, es tagad vēlētos turpināt uh, to, ko teica Gurmai kundze. Man šķiet ir jārod atbildes uz pareizajiem jautājumiem. Pirmais jautājums, ko mēs varam uzdot, ir tas, uh, kā tiks vākti šie pāraksti, kur tas notiks, kādā konkrētā vietā, vai tās būs valsts iestādes, vai paraksti tiks vākti kaut kur uz ielas. Un šajā kontekstā vajadzētu uzdot arī jautājumu, vai netiks apdraudētas cilvēktiesības piemēram, tādas kā viedokļa brīvība un pulcēšanās brīvība. Tālāk, procesa formalizācija. Kurš būs atbildīgs? Vai tā būs Eiropas Savienība, vai tās būs dalība valsts, vai tie būs pilsoņi, kas būs atstāti paši savā vaļā, lai varētu virzīt uz priekšu šādas iniciatīvas? Tālāk ja mēs runājam par uh, iniciatīvas, uh, par dažādiem risinājumiem, ir jānosaka konkrēts laika kalendārs, cik ilgi šie paraksti vispār būs derīgi. Protams, visai procedūrai ir jāsaglabā caurskatāmība un mehānismu nedrīkst eh, izmantot ļaunprātīgi. Paldies! Un tagad uh, vēlējos pateikties arī komisāru kungam un turēšu īkšķis, lai jūs gūtu panākums. Paldies! Un tagad pusotru minūtu Hārkins kundzei. You, Paldies, priekšsādātāji! Es divreiz esmu aicinājis balsot par Lisabonas līgumu, un es vērtēju eh, pilsoņu iniciatīvu eh, pozitīvi. Es nepiekrītu kolēģiem, eh, ka tas ir negatīvi. Tas ir būtisks solis, lai veicinātu pilsoņu piedalīšanos. Es esmu uh, diskutējusi par šo jautājumu ar pilsoņiem, ar pilsoņiem, kas piedalās diskusijās ar komisiju un Lūganvaras komiteju, bet mums ir ne tikai jākonsultējas ar viņiem, bet mums ir viņi jāuzklaus un jānodrošina, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā visos likumdošanas aktos, kuros, kurus mēs pieņemam. Šeit Eiropas iestādēm ir iespēja pierādīt, ka tās ņem vērā pilsoņu viedokli Šai likumdošanai ir jābūt pilsoņiem draudzīgai un ļoti redzamai. Un ir jābūt viegli pieejamai palīdzībai pilsoņiem, kas vēlas uzsākt uh, parakstu vākšanu. Ir uh, skaidri arī jānorāda, kur komisija var kaut ko darīt un kur tā kaut ko nevar darīt. Ir uh, jānovērš uh, sarežģītas uh, procedūras. Uh, lai pilsoņi, kas eh, savāktu eh, pārakstus, miljonus parakstu, eh, savāktos par jautājumu, kur komisija kaut ko var darīt. Mums ir jāizmanto visas iespējas, kas šajā likumdošanā būs, bet nevajag solīt par daudz. Pilsoņu iniciatīva ir kā jaundzimušais, tam ir liels potenciāls, bet mums būs vēl daudz darāmā, palīdzot tam spērt pirmos soļus. Paldies! Eh, tagad es turpināšu sēdes eh, vadību Ungāru valodā. Eh, tagad uzstāsies pārējie runātāji, un tagad viena minūte Evai Lichtenbergers kundzei lūdzu. Paldies, godātie kolēģi! Veidojot šo instrumentu, mums ir milzīga atbildība jāuzņemas, jo tās cerības, kas ir pilsoņiem, eiropeiski domājošiem pilsoņiem, uh, kas eh, vēlas eh, eh, panākt kaut ko Eiropas līmenī, tagad šīs cerības ir vērstas uz mums. Mums par katru cenu ir jāizvairās no tām kļūdām, kuras ir uh, redzamas šobrīd lūgumrakstu procesā. Proti, mums ir jānovērš, uh, ka uh, pilsoņu iniciatīvu kļūt, kļūst par tādu sūdzību Uh, dēli, kurš neko tomēr nedod rezultātā. Pilsoņi uh, gaidīs rezultātus un viņi gaida, kā šis process veidosies. Ja mēs liksim šķēršļus par augšu, par augstu, tad mēs um, kaitēsim Eiropai. Šis ir uh, milzīgs darbs savākt miljonu pārakstu par kādu konkrētu tēmatu. Un ja uh, pēc tam tas viss nokļūst papīrgrozā, uh, tad uh, diez vai mēs uh, būsim kaut ko labu panākuši demokrātijai Eiropā. Tas būs drīzāk lāča pakalpojums. Būs ļoti svarīgi, kā komisija rīkosies ar šo te pilsoņu iniciatīvu. Paldies, Lichtenbergers kundze. Un tagad pusotra minūte Nedeļčēvas kundzei. Priekšstādātāja kungs. Pilsoņu iniciatīva tas ir papilda pienesums Eiropas pilsoņiskai sabiedrībai. Tā ir iespēja pilsoņiem izmantot viņu tiesības, iesaistīties lēmu pieņemšanā, un es ceru, ka tas spēcinās arī šo sajūtu par piedarību Eiropai, jo šī sajūta, diemžēl, ir vāja un nepietiekama. Administratīvās procedūras un šīs iniciatīvās konkrētie soļi jābūt efektīviem, politiskiem. Mēs nedrīkstam zaudēt tā kā šo sarkano līniju, kas uz to ved. Mums jātuvina pilsoņi Eiropas institūcijām. Mums ir jāiesaista pilsoņi vairāk Eiropas Savienības lietās. Tas mums visu laiku jāpadur prātā. Uh, ir nepieciešams, lai šī pilsoņa iniciatīva aptvertu daudzas valstis, un mums jāraugās, uh, lai pilsoņi netiktu kavēti viņu vēlmē izteikt iniciatīvu. Un gribētu arī vēl uh, teikt, ka uh, ir jābūt nu, tādam saprātīgam risinājumam attiecībām uz parakstiem un uh, dalībvalsts, kurās. Uh, jau ir šādas līdzīgas procedūras, tās dažkārt rīkojas pārāk stipri, un tas būtu jānovērš. Un visbeidzot, mums ir uh, jāstiprina arī parlamenta nozīme. Mēs esam uh, pilsoņu pārstāvji, budžeta pieņemšanas uh, garants. Un šādā veidā mēs varam no Eiropas uh, Savienības šīs institūcijas veidot patiesi Eiropas sirdi. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs Derēs, Derosas kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī ir viena no svarīgākajām iniciatīvām Eiropas Savienībā. Uh, īrijas cilvēki, uh, divas trešdaļas no viņiem balsoja par Lisabonas līgumu un tieši droši vien šīs iniciatīvas dēļ. Uh, Tagad pilsoņi uh, no vairākām dalībvalstīm var uh, vērsties pie komisijas, lai tā nāk klajā ar iniciatīvām, bet šim procesam ir jābūt caurskatāmām. Mums jāzina, kas šīs iniciatīvas organizē un kas finansē šīs iniciatīvas. Šeit uh, nedrīkst parādīties kaut kādas korporatīvās intereses. Komisijai tad būs jālemj, vai pieņemt šo te iniciatīvu, bet komisija nedrīkstētu būt tā, kas uh, lēmj par uh, iniciatīvas pieņemamību. Manuprāt, ombudam vajadzētu lēmt par to, kas ir pieņemams un kas nē. Minimālais valstu skaits, no kurām jābūt uh, uh, pilsoņu parakstiem, vajadzētu būt septiņas, nevis deviņas. Un uh, es gribētu teikt, ka šis te viena miljona uh, robeža, parakstu robeža nebūt, nedrīkstētu tikt pārkāpta. Uh, tam ir jābūt šim noteiktajam skaitam, eh, tātad ir ļoti svarīgi, lai mēs ievērojam līgumus. Un uh, vajadzētu dot iespēju arī pilsoņiem eh, pieteikties internetā. Paldies! Tagad Lunačekas kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Es gribētu uh, sākt uzrunu spāņu valodā. Vēlos uh, pateikties uh, Spānijas prezidentūrai par to, ka uh, šo iniciatīvu tā ir uh, aizsākusi. Un paldies arī par to, ka viņi teica, jā, mēs strādāsim ātrāk, mēs jau nākošnedēļ izteiksim šo priekšlikumu un līdz vasarai varētu šis process jau uh, noslēgties. Ir nozīmīgi pildīt to, ko sagaida pilsoņi un pilsonis no mums. Daudz no iepriekš runātājiem teica, ka šīs jaunās valsts, to skatījumā šis līmenis ir pārāk augsts. Nu, sāksim ar piecām valstīm, jo miljonu parakstu savākt tas nav vienkārši. Jā, pat arī, ja to var darīt internetā, bet ir nepieciešams rīkoties, lai parādītu, ka mēs vēlamies, lai pilsoņi iesaistītos šajā Eiropas lietā, lai diskusijas būtu autentiskas Un domāju, ka tiesiskā, formālā un saturiskā pārbauda tai vajadzētu būt jau sākumā un nevis tad, kad cilvēki jau ir sākuši vākt parakstus. Un tāpat ir nepieciešams arī atbalsts iniciatīvai, piemēram, ar tulkojumiem. Un ja tas notiks, tad domāju, ka mēs spēsim uh, pilsoņus un pilsēnas iesaistīt un uh, veicināt viņu uh, sajūsmu par Eiropu. Paldies! Paldies. Tagad Zaborskas kundze, pusotru minūtu. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Pán komisār, vďaka za náčrt ďalších krokov. Dostali sme sa od ideových zámerov. Paldies, priekšsādātāja kungs. Lisabonskej zmluvy ku smernici, ktorým sa bude. Um, mēs tiešām esam panākuši progresu Lisabonas līguma ieviešanā. Pilsoņu iniciatīva piedāvā jaunu Eiropas integrācijas instrumentu. Dalībvalstu pilsoņiem būs uh, iespēja vērsties pie Eiropas institūcijām, bet uh, šāds uh, instruments, tiesības vērsties pie institūcijām ir demokrātisks instruments, bet tam var būt arī dažādi trūkumi, kas ir jāņem vērā. Mēs uzskatām, ka nacionālo konstitūciju aizsardzība ir prioritāte. Kā komisārs teica, šai eh, iniciatīvai ir jābūt līdzsvarotai un tā nedrīkst kalpot par iegānstu, lai pārkāptu subsidiritātes principu. Mums ir skaidri jādefinē šī instrumenta piemērošanas apmērs un a, aptvērums, lai respektētu institūcijas un pilsoņus. Judita Merkīs. Paldies, un tagad uh, uh Judita Merkīs kundze vienu minūti. Prieksēdētāji kungs, jā, man ļoti patīk šie pilsoņu iniciatīva, un uh, ja jūs uh, neiebilstiet, tad es pāriešu uz nīderlandiešu valodu un paskaidrošu, kāpēc man tā tik ļoti patīk. Jā, šādā uh, veidā mēs varam ne tikai reizi piecos gados uh, uzzināt, kāda Šāds viedoklis ir uh, Eiropas pilsoņiem, bet gan tas ir iespējams visu laiku. Ir ļoti nozīmīgi, lai pilsoņi zinātu precīzi, kad viņi tieši var vērsties uh, pie mums, un viņi var vērsties uh, arī Eiropas komisijā. Bet vai pilsoņi zina, kad viņi var vērsties uh, komisijā? Domāju, ka ir nepieciešama plaša informācijas kampaņa Un šis kritiskais punkts ir tas, ka mm, pilsoņu iniciatīva tikai tad būs īstena veiksmīga, kad visas Eiropas iestādes nopietni izturēsies pret šo uh, miljonu pilsoņu iniciatīvu, gan ministri, gan arī visas iestādes. Ja uh, miljons iedzīvotāji nevēlas, lai turpinātu Strasbūras procedūru, tad arī tas ir jāievēro. Paldies! Paldies, Mērkijas kundze! Nākamais Provēras kungs, lūdzu, vienu minūti. Grazie, prezidente, sono certo, ka questo. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka šīs iniciatīva tiesības, kuras Eiropas pilsoņus saņem, būs ieguldījums tam, lai Eiropas tautas tuvinātu Eiropas institūcijām. Nu, vismaz vairāk nekā to ir spējušas līdzinējās dārgās komunikāciju kampaņas. Tām līdz šim ir bijuši tikai tādi mēreni rezultāti. Nu, piemēram, tas tā, kā piemērs varētu tikt mm, vērtēts arī pilsoņu dalības līmenis vēlēšanās. Ar jauno iniciatīvu pilsoņi varēs izteikt iniciatīvas. Tā būs tiešās mm, demokrātijas forma tā kā tās demokrātijas pakāpe, un tā ir jāizmanto. Komisijai patiesi jāizmanto šī iespēja, jārēkojas tā, lai šīs iniciatīva tiesības būtu vienkāršas un pieejamas. Komisijai jāpalīdz pilsoņiem, jāatbalsta tie, tātad sākot no parakstu vākšanas sākuma līdz pat turpmākajām fāzēm. Konkrēts atbalsts jādod. Tas veicinās demokrātiju. Paldies! Paldies, Pravēro kungs. Nākamais eh, Papa Nikolo kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dargie kolēģi, bieži vien mēs runājam par to, ka ir nepieciešams plašāk iesaistīt Eiropas pilsoņus. Mēs sakam, ka Eiropas pilsoņiem jākļūst tuvākiem institūcijām. Un tas visās visos līmeņos. Un to mēs teicām arī pagājušais vēlēšana laikā, jo toreiz pamanījām, ka dalība vēlēšanās ir zema. Tagad ir jauna iniciatīva. Es, protams, atsaucos uz Lisabons līgumu, līdz ar to ir uh, plašas izmaiņas panāktas. Šis līgums nosaka to, ka pilsonis ir mūsu rūpju centrā un uh, tam ir lielākas iespējas izteikties. Parlamentam, komisijai un padomēji ir jārīkojas atbilstoši, jāievieš šī uh, institucionālā forma, lai veicinātu caurskatāmību un uh, demokrātiju. Protams, ka ir jābūt tādam pareizam pielietojumam. Uh, jau tagad tiek domāts par to, un kolēģi arī teica, ka ir nepieciešams, lai šis process būs tāds saprātīgs un laika skaidri tiktu definēta gan komisijas, gan arī parlamenta loma, lai visi varētu dot savu ieguldījumu tam, lai šāda nozīmīga iniciatīva būtu rezultatīva. Mēs visi esam uzņēmušies atbildību. Mums visiem jāturpina šī iniciatīva, mums jāinformē pilsoņi Un šie pilsoņi tiešām var turpināt uh, aktīvi rīkoties. Mūsu vēstījumam ir jābūt skaidram, mums ir nepieciešama skaidra, viegli saprotama procedūra, kas var uh, darboties visu labā. Pilsoņu parlamenta, Eiropas institūciju uh, labā un dot labumu visiem, kas ir iesaistīti. Paldies! Paldies, un tagad pusotra minūte Koeljo kungam, lūdzu. Soļ, Prieksēdētāji kungs, godātais padomas pārstāvi, godātais komisijas pārstāvi. Burtiski pirms pāris mēnešiem cilvēki teica, ka Lisabonas līgums nekad nestāsies spēkā, tas nekad netiks ratificēts. Tagad tas ir stājies spēkā, un mums ir jāsāk domāt par to, kā to vislabāk ieviest dzīvē. Lisabonas līgums ir palīdzējis stiprināt parlamentāro demokrātiju un demokrātiju Eiropā kā tādā. Arī, dem, arī dalību valstīs. Un tomēr tas ir radījis jaunas iespējas Eiropas iedzīvotājiem tieslietu subsidiaritātes jomā. Tā ir pavisam jauna iniciatīva. Vairāki kolēģi jau šeit to pieminēja, piemēram, Mendes de Vigo, un tomēr es vēlētos vēlreiz uzsvērt kolēģu teikto. Ja mēs runājam par Lisabonas līgumu leģitimitāti, mums ir jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai Lisabonas līgums kļūtu tikai par papīru, ka, papīru kalnu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka lielākās daļas iedzīvotāju vēlmes netiek ņemtas vērā un ka tikai dažas valsts nosaka to, kā Eiropa attīstīsies. Ja mēs raugāmies par ja mēs raugāmies uz to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu paplašināties, tad, eh, ja mēs nepalīdzēsim iedzīvotājiem izprast šo procesu, tad mēs zaudēsim Lisabonas līguma garu. Uh, Protams, ka mēs vēlamies redzēt dziļāku Eiropu, dziļāk to iedzīvotāju sirdīs, un mēs to vēlamies redzēt dinamiskāk. Paldies, Koeljau kungs, un tagad eh, pus, pusotru minūtu zvēra kungam lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dargie kolēģi, gribētu paust savu prieku un apmierinājumu par to, ka šodien runājam par šo pilsoņu iniciatīvu. Šī iniciatīva noteikti mazinās uh, un varbūt pat likvidēs demokrātisko deficītu Eiropas Savienībā. Šobrīd uh, demokrātija saskaņā ar aptaujām um, vairs nav uh, tik spēcīgi, tātad uh, demokrātija tiek uztvērta tikai kā demokrātisks vēlēšanas un nekas vairāk. Un, protams, tas atspoguļojas arī uh, pilsoņu viedoklī, kas kļūst aizvien pasīvāki un aizvien mazāk piedalās vēlēšanās. To mēs redzam no statistikas un veidojas arī tāda kā neusticēšanās demokrātiskajām institūcijām. Ir ļoti labi, ka mums ir Lisabonas līgums, Eiropas parlaments saņem lielākas kompetences un galvenais, ka pilsoņi saņem tiesības uzņemties šādas iniciatīvas. Un man ir liels prieks, ka uh, mēs to esam panākuši. Uh, tagad veidojas Eiropā uh, projekts, ko mēs varam saukt par Eiropas demokrātiju. Un es domāju, ka tas uh, ir tiešām liels progress. Tomēr Eiropas demokrātija ir vēl jāstiprina un jāpaplašina arī citās jomās, piemēram, arī ieceļot Eiropas komisiju. Ir virkne jomu, kurās svarīgākajām Eiropas institūcijām uh, ir jākļūst demokrātiskākām Esmu pārliecināts, ka šis projekts un šī iniciatīva būtiski stiprinās Eiropas demokrātiju. Paldies! Nākamais uh, Salvatore Jokolīno. Pusotra minūte, lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātais komisijas pārstāvi, godātā komisija. Kurš mums šodien var apsolīt, ka demokrātija iedzīvotājiem tiks nodrošināta ar Lisabonas līguma palīdzību? Kurš? Burtiski pirms pāris mēnešiem mēs eh, runājām par to, vai Lisabonas līgums jau kad stāsies spēkā, un šodien, vai mēs to pietiekam augstu novērtējam. Mums ir Lisabonas līgums, mums ir pavisam precīzi jādefinē ar to, ko dalību valstis ir pateikušas kā savu absolūto gribu. Ko ar to domāju? Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot kritēriju, ko daudzi iedzīvotāji ir uzsvēruši, proti demokrātiskās vērtības, bet arī ko tādu, kas demokrātiski varētu ilgtspējīgi izdzīvot. Proti mums ir nepieciešams elastīgāks procedūras un elastīgāka saziņa ar iedzīvotājiem. Pēdējās pāris nedēļās es eh, esmu piedzīvojis, ka cilvēki ārkārtīgi atvērti uzņem dažādas Eiropas idejas. Es to redzu gan skolās, gan augstskolās. Jaunieši arvien vairāk apzinās, ka viņi dzīvo kopīgā Eiropā, viņi vēlas iegūt papildus informāciju par Lisabonu, viņi vēlas izmantot tos instrumentus, kurus viņiem ir devusi sabiedrības kolektīvā ideja. Vienlaicīgi parlaments, komisija un padome mums vajadzētu vienkāršot visas procedūras. Köszönöm, Jakulino úr. Paldies, Jakulino kungs. Godātie kolēģi, tagad eh, mēs pārējām pie eh, brīvā mikrofona procedūras. Ir ļoti daudz pieteikušies, bet ne visiem varēšu dot vārdu. Vienu minūtu masteram Kastleram. Kasler kungs, lūdzu. Dankeschön, Herr Präsident. Paldies, priekšstādātāji kungs. Dārgās kolēģis, kolēģi. Es esmu viens no tiem, kas šādu vien, vienu no pirmajām iniciatīvām ir izveidojis proti par svētdienas aizsardzību. Un es domāju, ka mēs runājam par šo iespēju pilsoņiem, un, un mums ir iespēja lemt, lemt par to, ka pilsoņi iesaistās politiskā a, darbā, politiskā procesā Eiropā, un līdz ar to radam plašāku demokrātijas pakāpi, cīnamies pret nogurumu uh, attiecībā uz Eiropas jautājumiem. Bet vēlos ne tikai slavinēt, bet arī izteikt divus lūgumus uh, darba gala uh, fāzē. Mēs esam Eiropā augsti tehnoloģiski attīstīti tā vidē un gribu lūgt, lai internets ar šo elektronisko pārakstu, kas ir arī saistošs, tiktu iesaistīts eh, pilsoņu iniciatīvā vācot šo miljonu parakstu. Un otrkārt, tas ir tikai pirmais solis un vēlos doties vēl vienu soli tālāk. Mums ir iniciatīvas tiesības pilsoņiem, bet mana vēlme būtu, ka mums būtu arī uh, iespēja pilsoņu lēmumus uh, oficiāli atzīt, tā kā referendumu. Un, piemēram, mans pārstāvētajā um, zemē Bavārijā tas tā ir, un uh, tas būtu labi, ja tas tiktu pārnests arī uz citiem. Paldies! Zasulu. Paldies, Kaslera kungs! Nākamajam vārds uh, Lidija Oringen. Paldies, priekšsādātāja kungs! Šīs publiskās konsultācijas par pilsoņu iniciatīvu ir pabeigtas. Mēs redzam, ka 323 eh, pilsoņi tikai tajās ir piedalījušies. Un tas nozīmē, ka visas Eiropas Savienas iniciatīvas ir aicināts aktīvi rīkoties, lai šis instu, instruments patiesi varētu arī darboties, jo ļoti maz pilsoņu zina, ka šāds instruments vispār eksistē. Šīs konsultācijas parāda, kurā virzienā komisijai jāstrādā transponējot šo lēmumu. Pirmkārt, ir nepieciešama skaidra noteikumu, kā tiek vākti paraksti, Otrakārt jānodrošina tas, lai tas būtu spēkā visās dalībvalstīs, piemēram, attiecībā uz vecumu. Bez tām ex ante par pieļaujamību. Iniciatīvas izteicēji nedrīkst domāt, ka tāda formāla pieņemamība vienlaikus nozīmēs, ka komisija automātiski izteiks priekšlikums balstoties uz šo pilsoņu iniciatīvu. Mums ir jāīsteno plašas diskusijas par Eiropas tēmām un gaidu, kad beidzot būs šāda juridiska bāze un komisijas aktīva darbība. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, Göringa de Otenberg kundzei. Nākošais runātājs Brauna kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs referendumu izmantošana, kas ir tiešās demokrātijas piemērs, tā ir demokrātijas oriģinālā forma. Nav tā, ka valdība darbojās iedzīvotāju vārdā, darbi, valdība darbojās iedzīvotājiem. Eiropas Savienība visu laiku piemin demokrātiju, ka tā demokrātija var kontrolēt un ka tā var darīt tā, kā tā ienāk prātā. Tas, ka referendums tiek organizēts, tad runa iet par Eiropas Savienības kompetencēm un Eiropas Savienības specialitāti cilvēktiesībām, bet patiesībā referendumu rezultātu neievērošana nozīmē pilsonisko brīvību ierobežošanu. Es tiešām nezinu, vai valdībai vajadzētu strādāt pašai sev. Šobrīd eh, cilvēku migrācija ir padarījusi Eiropu cilvēkiem daudz tālāku nekā tā būtu bijusi bez visa šī daudzuma. Un es uzskatu, ka mums šo iniciatīvu tomēr vajadzētu atbalstīt, jo tā ir vismaz cerība. Paldies! Nākošā uh, runātāja Basesko kunga, kundze vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es eh, domāju, ka pilsoņu iniciatīvas ieviešana un Lisabons līgums ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai konsolidētu demokrātiju Eiropas Savienībā. Un vēl kāds ļoti nozīmīgs jautājums ir referendums. Lai eh, saistītu šos jautājumus, gribu teikt, ka Rumānijā kopš 2004. gada ir noturēti četri referendumi. Pēdējais notika par uh, vienas kameras parlamenta izveidi ar mazāku deputātu skaitu. Liels uh, pilsoņu daudzums atbalstīja šo priekšlikumu. Es arī atbalstu komisijas priekšlikumu par plašām konsultācijām ar pilsoņiem internetu vidē. Tas uh, varētu nonākt eh, uh, arī pie tā, ka šis minimālais uh, parakstu skaits uh, valstī tiktu mainīts un daži citi. Es vēlos, lai šis process pēc iespējas ātrāk turpinātos un pēc iespējas ātrāk stātos spēkā šis uh, likumdokuments. Paldies! Priekšstādēs nākošā runātāja Olga Senalova. Vienu minūti. Za slovo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs, godātie padomas pārstāvi. Eiropas Savienība pēdējā laikā piedzīvo uzticamības trūkumu, un viens no pierādījumiem ir tas, ka Eiropas iedzīvotāji vairs nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo viņi netic, ka viņu balss ko dos. Tāpēc es no sirds atbalstu Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu, kā tas ir atrunāts Lisabonas līgumā. Mums vajadzētu izveidot arī zaļo grāmatu un uzklausīt iedzīvotāju ieteikumus par to, kā šo iniciatīvu īstenot. Taču, ja mēs tiešām vēlamies sniegt palīdzīgu rogu iedzīvotājiem, tad mums vajadzētu raudzēties, lai iedzīvotāji būtu gatavi šo roku saņemt. Varbūt, ka šad tad mēs vēl, vēlamies darīt pārāk daudz Varbūt, ka vajadzētu runāt par vienu trešdaļu dalību valstu, kā tas jau ir parādījies priekšlikumā, proti deviņas dalību valstis ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu, bet, manuprāt, tas nav adekvāti. Un, ja tas tiks samazināts līdz 20%, tad tas eh, dos vēl ko mazāk. Es uzskatu, ka tas varētu arī uzsvērt lielo reģionu lūgu. Nākošais runātājs Šokokungs. Az európai polgári kezdeményezés lehetősége elősegít. Priekšsēdētāj kungs, Eiropas pilsoņu iniciatīva var dot savu ieguldījumu, lai patiesi tādu plašu diskusiju notiktu par Eiropas tēmām. Un daudz cilvēku iesaistītos šajā diskusijā. Pilsoniskā sabiedrība var izskatīt šādā veidā tos jautājumus, kurus Eiropas partijas neizskat vai nevar izskatīt Es gribētu uzsvērt vienu jautājumu. Man liekas, ļoti nozīmīgi ir tas, lai pirms lēma pieņemšanas par pilsoņu iniciatīvu un pirms pilsoņu parakstu vākšanas komisijai vajadzētu uh, izteikt viedokli par to, vai uh, šī pilsoņu iniciatīva vispār ir tāda, ja tā var teikt, dzīvotspējīga. Jo, ja tiek savākts uh, miljons palakstu un, ja pēc tam jāsaka, ka mm, juridiski, ja, uh, juridiskas bāzes trūkuma dēļ vai satura nepieņemums dēļ, tas būtu uh, tāds uh, kritisks uh, punkts ne tikai komisijai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Paldies! Priekšsēdētais nākošā uh, runātāja Blinkevičūtis kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Lisabonas li līgums ir mēģinājis stiprināt gan pilsoniskās savienības lomu, gan arī Eiropas institūciju lomu un iesaist iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Savienības pilsoņu iniciatīva rada iespēju vienam miljonam iedzīvotāju lūgt komisijai izstrādāt likumdošanas priekšlikumu kādā konkrētā jomā, un tomēr ir samērā grūti savākt nepieciešamo parakstu skaitu, proti miljonus. Bet ja mēs vēlamies nodrošināt iedzīvotāju piedalīšanos demokrātiskos procesos, tad iedzīvotājiem pašiem ir jābūt tiesībām uzsākt likumdošanas procesu, proti procedūrai ir jābūt daudz vienkāršākai. Un tomēr Lisabonas līgums eh, neatrunā pilnīgi visus šīs iniciatīvas eh, īstenošanas aspektus. Komisija nerunā par iedzīvotāju uh, at, par to, kā komisija atskaitīsies iedzīvotājiem un kā interesēs šī pilsoņu iniciatīva gal beigās strādē. Es uzskatu, ka vajadzētu Eiropai vairāk iestāties par demokrātisku modeli, un es vēlētos lūgt komisijai pēc iespējas ātrāk sākt izmantot pilsoņu iniciatīvu. Paldies! Pēdējais brīvā mikrofona procedūrā Simkālīkungs. Vienu minūti. E Priekšsēdētāja kungs, eh, ir daudzas eh, labas lietas, ko ir paveikuši mūsu kolēģi, bet es domāju, ka eh, šī ir lieliski iespēja mūsu pilsoņiem. Un Lisabonas līgums un referendums īrijā parādīja, ka um, Šis ir mēģinājums iesaistīt pilsoņus, bet ir uh, atšķirība starp uh, līguma uh, vārdiem un realitāti. Un šeit ir reāls risks, ka šo procesu varētu ļaunprātīgi izmantot interešu grupas un spēcīgi lobiji. Uh, viņiem nebūtu problēma savākt miljonu parakstu. Tāpēc uh, mana uh, kolēģi ieteikums, Derosas kunga ieteikums iesaistīt ombudu būtu vērā ņemams. Uh, No otras puses, šeit, protams, ir lielisks iespējas pilsoņiem. Un mana kolēģa Kastera kunga uh, iniciatīva noteikti arī ir vērā ņemama. Uh, tad mēs varētu atpūsties uh, svētdienā, kā to uh, saka Bībele. Un es ceru, ka mēs uh, redzēsim šīs iniciatīvas iedzīvināšanu. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofonu procedūru. Un tagad došu vārdu padomas vārdā Lopes Garido kungam lūdzu. Gracias, señor presidente. <clears throat> bueno. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu arī paust gandarījumu par šo diskusiju, par šo iniciatīvu, par parlamentu aktīvo darbību un par to, ka parlaments tik aktīvi atbalsta šo priekšlikumu. Mēs uzklausījām dažādu deputātu teikto un domāju, ka ir tāda plaša vienbalsība vērojama par to, ka šī iniciatīva ir jāatbalsta. Mēs to esam noteikuši arī kā Francijas prezidentūras prioritāti. Ir nozīmīgi, lai uh, šie pasākumi tiktu arī ātri īstenoti. 31. marts tika uh, minēts kā iespējamais datums. To uzsvēra uh, arī Šefčovičs kungs un uh, paldies komisijai par šo iesaisti un par plašo interesi, ar uh, kādu šis jautājums tika skatīts un virzīts komisijā. Tas ir ļoti nozīmīgs taks, darbs. Ceram, ka rezultāti būs drīz redzami. Šovakar visi to uzsvēra, visi uzskata, ka šis pasākums ir nepieciešams, steidzams un neatliekams. Bez tam visas politiskās grupas arī ir atbalstījušas šo domu. Praktiski visi deputāti bija par Nu, dzirdējām tikai vienu uh, tādu kritisku viedokli. Uzklausījām šo viedokli. Bet, diemžēl, šim runātājam man ir uh, jāsaka slikta vēsts, jo es esmu pārliecināts, ka šī iniciatīva stiprinās Eiropas Savienību, nevis vājinās, kā šis runātājs tev uzsvēra. Uh, Un ir ļoti nozīmīgi, lai abi eh, šie nozīmīgie koncepti tiktu saglabāti. Šādā veidā tiks stiprināta gan demokrātija, gan arī pilsoņu iesaiste Eiropas lietu risināšanā. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un mūsu skatījumā šādā izpratnē arī jārīkojas. Mums jābūt aktīviem, pārvarot uh, to paradoxālo situāciju, kādu vērojam diezgan bieži. Proti, ka uh, situācija neattīstās apmierinoši. Parlamentam ir aizvien vairāk pilnvaru un parlaments ir ļoti nozīmīgs arī pilsoņu ikdienas dzīvē, bet nevienmēr sasniedz šo pilsoņu un viņu viedokli. Līdz ar to par šiem ļoti nozīmīgajiem Eiropas jautājumiem var aktīvi diskutēt. Un ne tikai uh, tie jautājumi, kas ir reģionāli vai lokāli izdiskutējami. Šiem jautājumiem ir tāda ļoti skaidra, skaidra perspektīva. Mēs runājam par Eiropas Savienības uh, stiprināšanu, par pilsoņu plašāku iesaisti. Lielākā daļa deputāti uzsvēra. Uzsver to, ka šī iniciatīva ir ļoti nozīmīga, ka pilsoņu aktīva darbība ir nozīmība Eiropas Savienības tālākai attīstībai, ka tas ir patiesi izšķirīgi būtiski. Jau tika uzsvērts tas, ka šai iniciatīvai tagad jā tiek ieviestai. Un pilsoņiem ir jāzina, ka šāda iespēja pastāv, lai Eiropas um, Savienības instrumentu un Eiropas Savienības piedāvājums pilsoņiem tiktu īstenots un par to tiktu diskutēts. Es vēlos vēlreiz uh, pateikties uh, komisijai, arī tāpat vēlos pateikties Eiropas parlamentam un esmu drošs, ka jūs izlēmīgi un ļoti taisnprātīgi izskatīsiet šo jautājumu un arī noteiksiet to, ka darbs tiek īstenots pēc iespējas ātrāk. Dažādi runātāji to uzsvēra un aicināja rīkoties ātri. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies valsts sekretāra kungam. Tagad uh, klātesošos uzrunās uh, komisārs Šefčovičs kungs, kas ir uh, komisijas vicepriekšsēdētājs. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vispirms es vēlētos pateikties Diego par lielisko visu debašu apkopojumu. Vēlētos pateikties visiem deputātiem par jūsu pozitīvajiem komentāriem, jo principā visi atbalsta Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu. Un, protams, ka mēs jau konsultējāmies ar parlamentu pirms pilsoņu iniciatīvas pieņemšanas. Šobrīd, tā kā šis priekšlikums vēl nav pieņemts, detaļās iedziļināties vairāk mēs nespējam. Un tomēr es no sirds pasakos visiem par idejām un komentāriem, jo tas lielā mērā atspoguļo jau tās idejas, kuras mēs esam dzirdējuši no Eiropas iedzīvotājiem par šo Savienības pilsoņu iniciatīvu. Uh, Ir daudz lietas, kurām komisija pilnībā piekrīt. Pirmā ir pārskatāmība. Un raugoties uz risinājumiem, Tātad, ja mēs vēlamies redzēt tādu risinājumu, kur mēs eh, reģistrētu ikvienu pilsoņu iniciatīvu, ir jābūt skaidram, kā tas tiks iniciatēts, kā tas tiks finansēts. Un proti, ja šī iniciatīva tiešām būs uh, iedzīvotāju iniciatīva, un ja tā atbildīs arī Eiropas Savienības mērķiem un vīzijām, tad eh, mums būs jāizmanto šī iniciatīva, un, protams, ka mēs mēģināsim šo instrumentu izmantot pēc iespējas labāk. Visiem ir skaidrs, ka praktiskām lietām ir jābūt pēc iespējas lietotāju draudzīgākām. Mums ir jāizveido tāda iniciatīva, kurā iedzīvotāji tiešām justos kā klātpiederīgi, lai nebūtu tā, ka viņiem ir jāaiziet cauri veselam procedūru džungļu kopumam, lai iegūtu, lai parakstītos par kaut ko. Līdz ar to, jā, mēs izmantosim modernās IT tehnoloģijas, kuras 21. gadsimtam jau ir pašsaprotams. Tomēr sistēmas atšķirās. Šeit runāja par to, ka dalību valstīs elektroniskā paraksta ratifikācija ir dažāda, un viena no lielākajām grūtībām iedzīvotāju viedokļu apkopošanā ir tas, ka dažādās dalību valstīs elektroniskais paraksts tiek uh, apstiprināts dažādi. Līdz ar to dalību valsts ir apstiprinājusi, ka jā, viņas ir gatavas pārskatīt šo apstiprināšu, parakstu apstiprināšanas sistēmu, jo tā nedrīkst būt pārāk sarežģīta. Bet, kā jau es teicu, tās ir dalību valstis, kuras nolēmi, kāds būs elektroniskais paraksts, un tās arī ir dalību valstis, kurās tiks apkopot iedzīvotāju parakstu par tādu vai citu jomu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūs izteikto vēlmi par to, ka ir jābūt pilnīgi skaidrai procedūrai tad, kad Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva ir uzsākta, proti brīdī, kad ir savākts pēdējais paraksts. Patreiz komisijas priekšlikumā ir atrunātas vai tiks iestrādātas pilnīgi skaidri laika termiņi, un e, tātad komisijai būs jādod sava atbilde uz pilsoņu iniciatīvu. Kā jau šeit izskanēja, vēlētos tikai vēlreiz to atkārtot, ka visgrūtākais pilsoņu iniciatīvā būs pieejamības jautājums. Kā rast risinājumu, lai izvairītos no iedzīvotāja neapmierinātības? Kā tiešām aizsargāt Eiropas vērtības un kā saglabāt Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas institūciju reālu un nopietnu? Viegli jau to nebūs nedz izdarīt, un vēl, jo vairāk nav pat viegli uz to atbildēt. Ko šobrīd dara komisija? Komisija izvērtē priekšlikumu, kādā veidā aizsargāt Eiropas vērtības un cilvēktiesības no kāda veida nepatīkamiem pārsteigumiem. Līdz ar to mums ir jābūt skaidrai definīcijai, mums ir jābūt skaidram skatījumam uz to, ka Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva uh, gala beigās izdosies, jo mēs vēlamies visiem spēkiem izvairīties no tādām situācijām, lai pilsoņu iniciatīvas nāktu komisijai uz galda katru nedēļu un lai nebūtu situācija, kurā Piemēram, pilsoņu iniciatīva pārstāvēt tikai konkrētas nelielas iedzīvotāju grupas kopiņu. Tātad eh, pilsoņu iniciatīvai ir jābūt pozitīvu politisko nokrāsu, un to mēs mēģināsim atcerēties. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies nodrošināt uh, adekvātā veidā pilsoņu iniciatīvas lēmumus. Atbilde uz Durāna kunga teikto uz uh, saziņu ar pilsonisko sabiedrību. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīva ir ļoti laba atbilde šim dialogam. Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Eiropas reģionu komiteju, sociālo un ekonomisko komiteju. Tikos ar viņiem tieši par šo jautājumu runājot pirms pāris nedēļām. Un, protams, ka mēs visu laiku iegūstam jaunas idejas caur viediem, komunikatīvajiem ceļiem un uh, Vēlētos noslēgt savu runu ar to, ka redzēsimies pavisam drīz, redzēsimies brīdī, kad priekšlikums būs pilnībā sagatavots, un esam pārliecināts, ka nākotnē mūsu sadarbība būs dinamiska, procedūra būs gluda un nesāpīga, un iniciatīvas tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Uh, vicepriekšsēdētāja kungs. Tagad uh, līdz ar to gribētu šo darbkārtības punktu un diskusijas noslēgt. Un, ja atļausiet, mēs varētu ķerties klāt nākamajam darbkārtības punktam - stāvoklis Tibetā, padoms un komisijas paziņojumi.